piedāvāt šo lēmumu priekšsādātāju konferencei. Šī ir Saharau balva, un tā ir balva par domas brīvību. Tā ir balva, kas uh, uh tiek piešķirsta vai nu no atsevišķiem cilvēkiem vai organizācijām, kuras uh, ir drosmīgi iestājušās par uh, to, lai cilvēktiesības, demokrātijas un vārda brīvība un uh, Uh, tiktu aizstāvēt un kas ir uzņēmušies lielu risku un uh, uh, cīnās par brīvību. Šī balva ir kļuvusi ļoti prestiža un šobrīd tā ir viena no vispazīstamākajām balvām šajā kategorijā. Tātad balvām, kas tiek pasniegta īpašām personībām, kas cīnās par uh, toleranci un uh, pret apspiestību. Un tam piemērs ir Andrejs Sakarovs, kas, eh, kur vārdā ir nosaukt šī balva. Viņš eh, eh, ļoti drosmīgi cīnījās un smagi par to samaksāja. Tas ir cilvēks, kas bija viens no ievērojamākajiem personībām padomu savienībā, viņš bija zinātnieks, un šo te ērto stāvokli viņš vairs nevarēja pieņemt. Viņš cīnījās par vārdu brīvību un cilvēktiesībām. Un viņš bija ļoti drosmīgs savā cīņā un uh, par to arī rūkts samaksāja. Es domāju, ka arī šogad mums ir uh, ļoti labas kandidatūras, par tām mums vajadzētu runāt. Un uh, uzklausīsim arī pamatotas prezentācijas. 2008. gadā ņemot uh, vērā to, ka tā bija 20. gada diena Saharau balvai. Toreiz parlamenta priekšsādātājs uh, Poterings izveidoja Saharau balvas tīklojumu, kas eh, ir kā platforma laureātiem sazināties savā starpā, lai viņiem būtu kopīgs tīkls, lai viņi varētu sazināties un izrādīt solidaritāti. Jādomā, eh, ka to varētu vēl padarīt noturīgāku, veidojot uh, apmaiņu starp šīm personībām un uh, lai tas nāktu par labu cīņai par vārdu brīvību. Informēšu jūs, ka 2012. gada 10. oktobrī no 16.30 līdz 17.30 2011. gada trīs Sakaro balvas laureāti piedalīsies kopīgā sanāksmē, eh, kurā būs AFET, eh, DRO un eh, arī Mašreka valstu delegācijas un Magreba valstu delegācijas pārstāvji un arī Arābu un Magreba savienības pārstāvji. Viņi piedalīsies šajā sēdē. Neredzu, ka šeit uh, ir nosaukta attīstības komiteja, bet par to uh, droši vien var vēl runāt, to var atrisināt. Nezinu, kāpēc tas te nav pieminēts, bet noteikti šīs komitejas kolēģi arī būs laipni gaidīti. Ar prieku gaidu uh, prezentācijas un uh, nodošu sēdz vadības Trīflērs kundzei. Lūdzu. Mon cher collègue, euh, monsieur Brok. Godātais kolēģi Brok, godātie kolēģi, labdien! Pirms mēs pārējām pie kandidātu prezentācijas, es īsumā pastāstīšu par procedūru. Kandidātūru iesniegšanas termiņš bija 2012. gada 12. septembris. Tika saņemti pieci priekšlikumi no piecām grupām un no tautas partijas grupas, uh, sociālas demokrātu grupas, uh, zaļajiem, um, no kolēģa Elmāra Broka un kolēģa Sārjuša Vojska un no Eiropas konstruktīva reformistu grupas. Uh, es atgādinu kolēģi, ka iepazīstināšanai ar kandidatūrām ir laiks piešķirts piecas minūtes katrai kandidatūrai. Tur Turklāt eh, es gribu atgādināt, ka mums ir daudzi kandidāti un daudzi kolēģi, kur vēlas viņus prezentēt, ir arī vis, īsi video ieraksti par šiem kandidātiem. Un šāds uh, video ir iesniegts par Žozefu Kansisu, vienu no kandidātiem. Uh, kandidātu ies, e, kandidatūru iesniedzēju un atbalstītāji pastāstīs par to, kādēļ viņi uzskata, ka šie kandidāti ir pelnījuši e, šo balvu par viņu centieniem cīnoties par brīvību. E, un tagad vārds ir Sārjušam Voskim, pa, kurš pastāstīs par El Alesu Bjalītski, kurš pārstāv Baltkrieviju. Es uh, gribu teikt, ka šo kandidatūru atbalsta um, daudzi deputāti ar dažādiem viedokļiem. Eh, šis ir brīvības cīnītājs no Baltkrievijas, tā ir Eiropas valsts un mūsu kandidāta valsts, bet tur valda apspiestība un uh, bēdīgi slavena diktatūra, ko apliecina arī pagājušas svētdien notikušās tā saucamās vēlēšanas. Parlaments līdz šim maz ko ir spējis ietekmēt Baltkrievijā, un šis ir iespēja nosūtīt signālu Baltkrievijai par to, ka mēs uzstājam uz Eiropas un vispār atzīto vērtību ievērošanu šai valstī. Es gribu teikt, ka šodien arī Bielatska kungs svin dzimšanas dienu, un viņš ir visilgāk cietumā zabijušais uh, ieslodzītājs Baltkrievijā. Tas ir sava veida bēdīgs rekords šis uh, š, uh, kandidāts uh, savā cīņā ir ļoti tuvs pašam Saharovam. Viņš ir cīnījies par citu tiesībām, nedomājot par to, kāda cena būs jāmaksā viņam pašām, pat ja tā arī būtu dzīvības cena. Es domāju, ka Bielatskis ir pelnījis saņemt šo balvu. Tas būtu atbalsts viņam turpmākajā cīņā. Daži iebilst, ka Baltkrievijas pārstāvi jau divkārt ir saņēmuši šādas balvas. Es uzskatu, ka geogrāfiskais aspekts nav svarīgs šajā ziņā. Ja mēs palūkojamies uz statistikas datiem, kubieši un. Kosovas pārstāvi ir saņēmuši trīs balvas katrs, Sīrija, Ķīna un Baltkrievija saņēmuši šī divas balvas šie pārstāvji, un es domāju, ka, mm, protams, mums ir jāskatās plašākā kontekstā, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī mūsu kaimiņu valstis Eiropā. Paldies! Paldies! tagad došu vārdu Prēdas kungam, kurš varēs mums īsumā pastāstīt, kādēļ uh, viņš atbalsta kandidātus. Nē, Prēdas kungs saka, es atbalstu irāniešu kandidatūras. vai, ja man tas jādara tagad, esmu gatavs to darīt ar prieku. Bet man šķiet, ka mēs nedaudz aizsteidzamies priekšā notikumiem. Jā, es saku priekšstādātais kundze atvainojas, mums laikam kāda tehniska problēma radusies. Bon, apparemment, j'ai pas la bonne feuille. Donc, je vais passer la parole à monsieur Tanok. Līdz ar to tad es došu vārdu Tanoka kungam, kurš mums pastāstīs, kādēļ viņa grupa ir izvirzījusi šo uh, kandidātu Žozefu Francisu uh, no Pakistānas, un uh, Tanoka kungs izmantos uh, PowerPoint prezentāciju, un es lūdzu Tanoka kungam un Vandālen kungam nepārsniegt piecu minūšu ierobežojumu. Lūdzu, vārds jums. Uh, uh, tātad mūsu kandidāts ir Žozefs Francis no Pakistānas kurš uh, cīnās pret uh, strīdīgajiem Pakistānas zaimošanas likumiem, kuri jau ir spēkā daudzus gadus saskaņā ar šiem no, šīm normām, kuras uh, balstās uh, šariāta likumos, uh, zai, Korāna vai pravieša zaimošana tiek uh, sodīta ar nāvi. Un šie cilvēki palīdz uh, tiem cilvēkiem, kas ir vajāti par šo likumu pārkāpšanu. Uh, protams, uh, tiek šie cilvēki apsūdzēti uh, reliģiskā naida kurināšanā šajās valstīs. Un uh, jūs atceraties gadījumu ar uh, jauno meiteni, kur vietējais imams bija apsūdzējis uh, zaimošanā, bet patiesībā viņš vēlējās padzīt kristiešus no ciemata. Un šādi tiek apsūdzēti gad, gadā daudzi kristieši, uh, budisti un hindusi. Patiesībā ir runa par uh, dažādām varas spēlēm un par uh, nabadzību, kas valda šai valstī, un nesen ir nogalināts arī uh, kristiešus pārstāvošais ministrs Pakistānā, kurš bija atļāvies kritizēt šos uh, zaimošanas likumus. Uh, Mūsu kandidāts Žozefs Francis ir viens no nedaudzajiem, kuri joprojām uzdrošinās Pakistānā apstrīdēt šos uh, zaimošanas likumus un to aizstāvjus. Es uh, ne, neatceros, vai tiešām kāds kandidāts no Dienvidu Austrumāzijas pēdējo gadu laikā būtu saņēmis Saharova balvu, un es uzskatu, ka tieši tādēļ ir ļoti svarīgi piešķirt balvu Pakistānas pārstāvim, uzstājot uz to, ka arī šajā pasaules daļā ir jāievēro demokrātijas un cilvēku tiesību principi. Tagad kolēģis Vandālēns pastāstīs par šo cilvēku sīkāk par to, ko viņš viņš ir darījis cīnoties par brīvību un cilvēku tiesībām. Man ir liels uh, gods un uh, prieks uh, ierosināt Džozefa Francisa kandidatūru. Uh, šai balvai. 1992. gadā viņš ir dibinājis juridiskā atbalsta palīdzības un izmitināšanas centru. Un uh, tās šī organizācija sniedz atbalstu un juridisku palīdzību potenciālajiem zaimošanas likuma upuriem un centra juristi aizstāv apsūdzētos tiesā. Šeit jūs fotografijā redzat vienu no sievietēm, kas tika vajātas šā likuma dēļ. Šeit jūs fotografijā redzat arī šīs kundzes vīru un dēlu. Organizācija arī uztur izmitināšanas uh, centru šiem potenciālajiem upuriem. Francis uh, cīnās pret uh, šiem zaimošanas likumiem, kas ir spēkā Pakistānā un aicina tos atcelt. Viņš arī ir šā gada martā apmeklējis Eiropas parlamentu, lai pastāstītu, kāda ir situācija Pakistānā attiecībā uz zaimošanas likumiem, un arī Francis Kungs ir piekritis, ka viņa kandidatūra tiek izvirzīta Saharova balvai. Eiropas parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas nosodot zaimošanas likumus Pakistānā, un ja mēs piešķirtu Saharova balvu uh, Francisam, tas nozīmē, ka mēs iestājamies par izteiksmes un reliģisko brīvību. Un mēs uh, tādēļ aicinām piešķirt uh, balvu šim ļoti cienīgajam kandidātam. Paldies! Tagad pārējām pie Santiago Fises un Vilija Maiera, kurš iesniedz kopīgu trīs kandidātus Viktor Inga Bīre, Deogrācijā mūs Haidī un Bernārs Takonda. Lūdzu, kolēģi, nepārsniedziet piecas minūtes. Tagad vārds Fisas kungam. Iedod. Godātie kolēģi, es vēlētos jūs īsumā iepazīstināt ar šiem trīs uh, opozīcijas eh, pārstāvjiem no Rumāndas. Tas ir Viktors Inga Bire, Degoracies Mušuadi un Bernārs Ntaganda. Šie trīs cilvēki ir mēģinājuši veicināt dialogu šajā kara plosītajā valstī un veicināt samierināšanos starp piesaistītajām pusēm. Jūs varat izlasīt visu trīs eh, kandidātu birogrāfijas, es tās nepieminēšu. Es tikai vēlētos pateikt, ka liela daļa politisko vadītāju arī no sociālās grupas un politiskās grupas, kā arī no goja grupas atbalst šos trīs kandidātus. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem kandidātiem, jo pēdējos trīs gadus Saharova balva ir tikusi piešķirt citiem kandidātiem pasaules reģionā, reģioniem, Kubai tai skaitā. Es domāju, ka mēs esam aizmirsuši Āfriku arī daudzos citos aspektos, un Āfriku un Ruandu īpaši. Ruandā valda diktatūra, kas nekādā veidā nerespektē cilvēktiesības. Šobrīd Ruandu plosa pilsoņu karš starp Tuci un Uci ciltīm. Trīs manis izvirzītie kandidāti ir sēdējuši cietumos daudzus gadus, viņi daudzus gadus ir cīnījušies par cilvēktiesībām un tāpēc tikuši pakļauti spīdzināšanai. Viena no sievietēm tika izraidīta uz Nīderlandi. Viņa uzsāka lielisku karjeru un tagad viņa ir atgriezusies Rondā Lielo ezeru re, reģionā, jo viņa vēlas veicināt dialogu un arī uh, arī samierināšanos starp naidīgajām ciltīm. Jo vienīgais veids, kādā veidā Rondā kaut ko panākt, ir mierīgā ceļā. Viņa ir eh, sēdējusi cietumā šobrīd jau 18 mēnešus un nav varējusi tikties un sazināties ar savu ģimeni. Es eh, uzskatu, ka visi kandidāti, kur šobrīd ir izvirzīti Saharova balvai, ir tās cienīgi, un tomēr mums ir jā, jāatcerās Āfrika, mums ir jāatcerās tādas valsts kā Romda, kurās cilvēki dzīvo nežēlīgā diktatūrā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājas kundze! Tieši kā jau mans kolēģis Santiago Fisas teica, Arī mēs esam nobežījušies par situāciju Ruandā, un tāpēc vēlētos izvirzīt šos kandidātus. Liela daļa politisko partiju deputātu atbalsta mūsu izvirzītos kandidātus. Es tiešām uzskatu, ka mums pozitīga, pozitīvā veidā izdosies pamudināt dialogu Ruandā un izdosies to izdarīt ar šīs balvas piešķiršanu jo Ruandā ir jāizbeidz cilšu nesaskaņas. Mūsu izvirzītie trīs cilvēki, kuri visi smagi strādā, lai veicinātu cilšu samierināšanu, viņiem ir dažādas, dažāda izcelšanās, viens no viņiem ir pat tucī. Un eh, tas ir lielisks gadījums, kuru mēs varētu izmantot, lai izteiktu savu strikto nē vardarbībai Rondā. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība vienotā balsī kaut ko darītu, pie tam ne tikai darītu, bet arī aktīvi iesaistītos diplomātisko saišu stiprināšanā, un mums ir jāies, jāiesaistās, lai trīs mūsu izvirzītie kandidāti tiktu atlaist brīvībā. Šie trīs kandidāti izpilda pilnīgi visus kritērijus Saharovu balvas piešķiršanai, un vēl bez tam viņi ir savu veidu simbols Ruandas brīvībai, ja gribat arī mūsu domas brīvībai. Es uzskatu, ka šis priekšlikums tiešām ir pelnījis plašu parlamenta deputātu atbalstu, un tas būs arī pozitīvs signāls Āfrikai un visām valstīm, kurās ir bijis genocīds un kuras plosa cilšu kari. Bernants Taganda, Deogoratis Mušaidi un Viktor Ingabir ir jākļūst brīviem. Paldies! Kolēģi Werner. Tagad dodam vārdu kolēģim Werneram Šulcam, kurš iestājas par balvas piešķiršanu pusīrājot no Krievijas Naģeždai Tolokoņikovai, Jekaterīnai Samucevičai un Marijai Aļohinai. Šulcu kungs, tagad vārds jums, eh, lai jūs pastāstītu par pusīrājot. Jā, priekšsēdājas kundze, jūs pareizi izturunājāt vārdus. Jā, protams, atzīst, ka jau iepriekš piedāvātie kandidāti būtu pelnījuši Sahrau balvu, bet gribētu uzsvērt arī šo trīs sievietu nopelnus. Krievijā nav jāskaidro, kas ir Sahrau balva, un tā ir priekšrocība, jo tur šai balvai ir tāda augsta morāliska cena, slava. Es personīgi arī pazīstu uh, Uh, Saharau kungu un viņa uh, mirusī sieva. Viņi abi ļoti priecātos, uh, ja tiktu šī balva piešķirta šīm trim radošajām sievietēm, kas cīnījās par brīvību, par vārdu brīvību un sasniedz kaut ko, ko vēl nav uh, izdevies sasniegt, proti, ka vārdi ir pārvarējuši šo betonu sienu, politisko betonu sienu. Šīs sievietes uh, Eh, protestēja pret eh, absolūtu autokrātisku režīmu, eh, pret šo patriarchālo val, valsts varu un noveda to tādā neērtā situācijā, cīnījās pret šo patvaļu. Šīs sievietes nodibināja šo pusī rājot pagājušā gada septembrī, lai cīnītos pret šo absolūto varu, viņas gribēja norādīt uz risku, ka autokrātija atgriežas Krievijā. Tā ir arī kā reakcija uz ārā pavasari, kur uh, bija jāpieņem, ka uh, sievietes atkal ir zaudētājs šajā attīstības situācijā. Viņu uh, nosaukumu var vienkārši uh, tulkot kā uh, sieviešu pretošanos. Putins uh, gan saka, ka viņš uh, neņem šo vārdu mutē, viņš eh, gan parasti nekautrējās šāds vārds rietot, bet eh, Jāsaka, ka viņas ir spējušas piesaistīt lielu uzmanību, un tā ir arī mākslas brīvība. Viņām ir izdevies kaut kas, ko uh, nav izdevies uh, žurnālistu slepkavībām uh, un protestu demonstrācijām. Proti, tā ir starptautiska uzmanība valstī, kas virzās prom no mūsu eh, tiesiskajām vietu vērtībām un arī no tiesiskuma. Un viņu māksla ir arī simbolisma māksla. Es gribu to labāk paskaidrot. 68. gadā divas jaunas sievietes stāvēja sarkanajā sarkanajā laukumā un ar uh, plakātiem demonstrēja pret sarkanās armijas ienākšanu. Uh, viņas tika apcietinātas, uh, viņas bija ziemas drēbēs vasarā lai norādītu uz demonstrācijām un uz de deportācijām uz Sibīriju. Šogad sievietes demonstrēja sarkanajā laukumā pret Putinu un pateica, ka mēs neļausim sevi apspiest. Viņas pārstāv Maskavas koncepcionālismu, tā ir mākslas forma, kas uh, radās uh, padomu laika beigu gados un uh, ar tādu ironiju strādā. Viņu lūkšana nebija vērsta pret Dievu, viņu lūkšana nebija zaimošana. Viņas vienkārši gribēja izdīt ļauno, ļauno Putinu, tātad nekas cits tur nav. Uh, Eh, traģiskajā, eh, tradicionālajā Krievijas baznīcā ir eh, lūgušies arī cilvēki, kas ir līdzīgi darījuši. Un šeit parādās šī te vēl neap, nepārstrādātā pagātne. Putins tagad saka, ka pareizticīgo um, baznīca ir jāaizsargā un šīs uh, svētās vietas, bet viņš noklusē uh, to, ka Staļins uh, Eh, šo baznīcu uh, uzspridzināja un uh, tika uzbūvēts baseins bija šajā baznīcas vietā, un KGB, uh, tātad VDK, aģenti devās tur peldēt, viņiem nekādu, nebija nekāda problēma to darīt. Uh, Un tagad eh, šīs sievietes vēršās pret eh, šo vāras tīklojumu starp Putinu, eh, baznīcu un citiem vāras ešaloniem, jo uh, sieviet, viņas negrib nokļūt tādā valstī kā Irāna, piemēram, kad uh, Krievija var kļūt par šādu valstu, kur baznīca nozīmē arī valsts varu, un viņas negrib tādā valstī dzīvot. Daudz kolēģi varbūt teiks, ka jā, šis sots nav piemērojams. Mums varbūt eh, mūsu valstīs būtu bijis administratīvs sots, bet es jums pateiktu, pie mums tas eh, eh, nenotiks, jo panku grupai nav jādodas uz baznīcu, lai cīnītos pret uh, kaut kādām nebūšanām, jo pie mums ir pieejamas legālas protestu formas, ir parlamentālās izmeklēšanas uh, komitejas un tā tālāk. Tātad šādi protesti ir iespējami tikai totalitārā valstī, kur citi līdzekļi nav pieejami. Paldies! Liels paldies! Un tagad uh, pienākusi kārta mūsu kolēģiem Danam Prēdām, Veronikai de Kaiserai, Marietai Šākei un Helenai Flotrei mūs iepazīstināt ar Irānas kandidātiem proti Nasrinu Sotudehu un Džafaru Panahi. Es aicinu, lai mūsu kolēģi viskopā pārsniedz piešķirtās 5 minūtes. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar saviem kandidātiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu teikt, ka bija grūti izvēlēties no Irānas opozīcijas pārstāvjiem un uh, tā kā mēs esam vairāki, uh, Eh, iesniedzēji. Es gribu īsumā pastāstīt par šo valsti, kuras pārstāvis mēs esam nominējuši. Šai valstī ir pievērsta starptautiskās sabiedrības uzmanība. Šajā valstī brī, izteiksmes brīvība un pulcēšanās brīvība ir ierobežotas, eh, sodi ir pārmērīgi, apcietinātie tiek spīdzināti. Es gribu teikt, ka Ķīna un Irāna ir uh, šīs divas valstis, kur visvairāk tiek izpildīti nāves sodi. Šajā valstī, uh, ja ir uh, jāsaka, pastāv vesela represiju stratēģija, ko valsts īsteno attiecībā pret saviem pilsoņiem. Tagad vārds dekā ezers kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ši, šajā valstī ir arī izcili mākslinieki un uh, diža kultūra, un jāsaka, ka represīvais Ahmad Dīrenžēda režīms nekad nav spējis apspiest māksliniekus un tautas kultūru, un es gribu teikt, ka Džafārs Patahī eh, kļuva slavēns 1995. gadā ar savu eh, filmu Baltā bumba, kas eh, tika prezentēts Kannu kinofestivālā. Eh, viņš saka pats, ka viņš eh, veido filmas par sociālo realitāti, nevis par politiku, un viņš vēlas runāt par šiem jautājumiem, jo klusēšana ir nāve. Panahi eh, vēršas pret apspiestību savā valstī, iestājas par cilvēktiesībām un runas brīvību. Viņš ir režisors un scenārists, viņš pārstāv uh, uh, Irānas jauno vilni, un tajā apvienojas progresīvie uh, kinematogrāfisti. Uh, šīs filmas Irānā ir aizliegtas, bet tās tiek izplatītas video kasetēs melnajā tirgu. Uh, Panahi ir saņēmis daudzas balvas uh, Berlīnes un citos uh, kinofestivālos. Viņš uh, iestājas pret sieviešu e, diskrimināciju par cilvēku tiesībām un uh, vienā no filmām uh, kāda varone slepeni piedalās uh, futbola mačā, jo Irānā kopš 79. gada sievietes nedrīkst skatīties vīriešu futbola sacīkstes. 2009. Uh, gadā notika plašas protesti, uh, Uh, pret režīmu, un Džafārs Panakī tika arestēts 2010. martā. Uh, viņš uzsāka bada streiku, lai protestētu pret apstākļiem cietumā un tika atbrīvots nosacīt 2010. gada maijā, bet pēc tam atkārtoti apcietināts un viņam ir piespriest piespriests uh, sešu gadu cietumsots un 20 gadus ilgi viņam ir aizliegts uh, rakstīt scenārijus un uzņemt filmas. Džafārs joprojām atrodas cietumā, bet tas viņam neliedz turpināt cīņu kopā ar kolēģi veidojot filmu. Tā, tā saucas tā nav filma. Uh, kurā ir runāts par režisora uh, situāciju, par režisoru, kuram ir aizliegts uzņemt filmas, un šī filma tika iznesta no cietumā uh, slepeni un izplatīta un prezentēta kinofestivālā. Tas, protams, mums atsauc prātā drūmo padomju periodu, uh, PSRS, un um, es uzskatu, ka šī ir izcila izvēle Saharo balvai. Mani kolēģi runās par Nasrīnu Sotudehu. Tagad es uh, došu vārdu Marietai Šākei, kura īsumā pastāstīs par kandidāti. Paldies! Kolēģi, tiešām ir pienācis laiks, lai mēs piešķirtu Saharova balvu irāniešiem. Neskatoties uz to, ka šīs e, valsts vadītāji ir zaudējuši jau kādu ticību iedzīvotāju vidū, šīs valsts vadītāji pēdējie pūliņi apspiesta brīvības, īpaši sieviešu brīvības, mums ir jānosoda. 2009. gadā mēs piedzīvojām sacelšanos Irānā, un ļoti daudz aktīvisti bija spiesti bēgt un atstāt valsti. Neskatoties uz to, daudzi turpina strādāt un cīnīties par cilvēktiesībām šajā valstī. Tāpēc Nasrina Sotudē ir pelnījusi Saharova balvu. Viņa ir lielisks balvas kandidāts, kandidāts šobrīd viņa atrodas Cietumā viņa ir aizstāvējusi tiesas prāvās gan mazgadīgos, gan bērnus, gan arī sievietes. Piemēram, bērns, kur ir pakļauta vardarbībai ģimenē, viņa ir aizstāvējusi tiesā un Es atvainojos, ne jau es nosaku noteikumus, bet jūs esat absolūti pārsnieguši jums piešķirto laiku un salīdzinot ar citiem kandidātiem tas ir netaisnīgi un es jums nevaru vairāk uh, ļaut runāt, vēl, vēl turpināt runāt. Es nenosaku likums, bet raugos, lai tie tiktu ievēroti. Vēl Flotras kundzei bija jāsaka noslēguma vārdi, tā kā vai nu tad uh, varbūt Flotras kundze jums piešķir savu uzstāšanās laiku, tad jūs vienojieties lūdzu savā starpā. Es ļoti atvainojos, bet visiem ir piešķirtas vienāds uh, laiks, lai iepazīstinātu ar kandidātiem. Flotras kundze, jūs ļaujiet savai kolēģei pabeigt uh, uzstāšanos. Es domāju, ka mēs uh, neesam nekādas mašīnas, mēs visi esam cilvēks, saka Šāks kundze. Protams, var interpretēt noteikumus. Flotras kundze, jūs vēlaties pabeigt? Es jau no paša sākuma teicu, ka noteikumi ir ļoti stingri un ka man jāraugās, lai tie eh, ir ievēroti. Flotras kundze. Es eh, dažās 15 eh, sekundēs, kas man ir palikušas, gribu teikt, ka Saharova balvas piešķirot mēs esam iestājušies, eh, nekad neesam piešķiruši Irānas eh, pārstāvjiem Saharova balvu, kaut gan arī eh, Irānā pastāv risks, ka varētu izvērsties konflikts ar E, ar Izrēlu, un mēs zinām, kādi ir šie valsts vadītāji, kā tiek apspiesti izteiksmes un e, cita veida brīvība šajā valstī, un mums ir jāpauž sava atzinība Irānas pilsoniskai sabiedrībai, kas ir milzīga šīs vārsts bagātība, un uh, Tiešām mums ir jānošķir valsts, valsts vadītājs un sabiedrība. Un šeit mums ir divi irānieši, vīrietis un sieviete, un tas būtu ļoti spēcīgs signāls par, no mūsu puses par Irānu. Luku. Liels paldies, un tagad es uh, nodošu sēdes vadību Seņicins kundze. Lūdzu. Paldies! Godātie kolēģi! Tagad mums būs eh, viedokļu apmaiņa par visiem izvirzītajiem kandidātiem. Šajās debatēs var piedalīties ik viens, bet lūdzu atcerieties, ka mums ir ierobežots laiks, laika nav daudz, ir palikuši vēl 40 līdz 45 minūtes. Un es būtu ļoti pateicīga, ja mēs eh, visi runātu ne vairāk kā divas minūtes, maksimums trīs minūtes. Un eh, lūdzu nosauciet, kuru no kandidātiem jūs atbalstiet. Protaševičs kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. visi kandidāti, pilnīgi visi ir pelnījuši, lai viņiem piešķirtu Saharova balvu. Un ja man būtu brīvība, es vēlētos piešķirt eh, Saharova balvu vēl daudz vairāk kandidātiem tajās valstīs, kurās brīvības tiek apkarotas vai kurās tāda nav nemaz. Un tomēr mēs nevaram izvairīties no tā, kā Ales Beļjatska kungs, kuru Žarijus Voļskungs izvirzīja kā kandidātu, uh, Bielatska kungs ir iestājies par cilvēku tiesībām jau gadiem, gadu desmitiem. Viņš ir starptautisko cilvēku tiesību organizācijas un aktīvistu organizācijas priekšsēdētāja vietnieks. Un e, Bieļicka kungs nonāca cietumā, tāpēc, ka uh, viņš um, tika apsūdzēts vairākos punktos. Es domāju, ka tieši Bjaļatska kungs ir tas, kurš ir cīnījies par vārdu un domas brīvību visvairāk. Un eh, patiesībā viņš nonāca Polijas un Lietuvas prokuratūras redzeslokā. Paldies! Oui, Madame la Présidente. <coughs> Jā, priekšsēdētājs kundze, es uzskatu, ka četras no piecām kandidatūrām ir uh, ļoti cienīgas. Es nedaudz, man ir zināmi iebildumi pret Ruandas uh, kandidātiem. Uh, Es negribu nevienu tiesāt, bet uh, notikumi Ruandā nav pilnībā izvērtēti, manuprāt, un es to saku balstoties savām zināšanām par šo valsti. Bet es gribu ar entuziasmu atbalstīt irāniešu kandidatūru. Tā ir visa uh, attaisnojamākā šajā politiskajā kontekstā, kas ir starptautiskā arēnā. Lielas paldies! Vai vēl? Paldies, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Lūdzu. Es eh, varbūt nevēlētos runāt par savu kandidātu, saka Sarijus Voļska kungs. Es vēlētos runāt par Saharovu balvu kā tādu. Šī balva, ja mēs paraugamies tās iedibināšanas brīdī, tas nav ārējās politikas instruments, ko īsteno Eiropas Savienība. Tas ir instruments, ar kuru mēs atbalstām pamat brīvības. Un, protams, ka daudz cilvēku pasaulē cieš, bet šī nav balva, ko mēs piešķiram cietējiem, jo tad mums šādu balvu vajadzētu miljoniem. Un visbeidzot, es domāju, ka runājot par Saharava balvu, tā ir tāda balva, kuru nevajadzētu pakļaut partiju disciplīnas balsošanas programmai. Šis ir balsojums, kurā mums ir jābalso saskaņā ar mūsu sirdsapziņu, saskaņā ar mūsu sajūtām un emocijām. Paldies! Dziękuję bardzo! Čie... Paldies! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Izskatās, ka ne. Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās debatēs. Paldies kolēģiem, kur izvirzīja kandidātu Saharova balvai. Vēlētos pateikties arī visiem, kur piedalījās mūsu debatēs un šās dienas sēdē. Nekādā gadījumā šī nav rutīnas procedūra. Tā ir lieliski iespēja deputātiem iepazīties ar Saharova balvas kandidātiem un iepazīties arī par to, kā dažādās valstīs cilvēki cīnās par domas un vārdu brīvību, jo daudzās pasaules vietās tieši domas brīvība ir tikusi apdraudēta. Vārda brīvība ir viena no pamatbrīvībām, par kuru mēs vienmēr esam iestājušies, un šī pamatbrīvība ir jātiek, tā ir jātiek īstenotai visās valstīs. Kolēģi jau šeit vairāk kārt izteicās par šīm brīvībām, bet eh, salīdzinot vārda brīvību ar domas brīvību, kāpēc tas, ko mēs domājam, nevar tikt izteikts vārdā, vārdos? Cilvēkiem ir tiesības dalīties ar savām domām ar citiem cilvēkiem, bet bieži vien valdošā izvalstīs šo brīvību cilvēkiem atņem. Vēlreiz paldies visiem, kuri iestājas par tiem, kuri nebaidās runāt. Paldies kandidātu izvirzītājiem. Diemžēl mums būs jāizvēlās, diemžēl, viens kandidāts, bet, protams, ka visi izvirzītie kandidāti ir pelnījuši šo balvu. Nākamais etaps, nākamais solis ir balsojums par trīs kandidātiem. Šis balsojums būs slēgtas dabas, un tas notiks 9. Eh, oktobrī pulkstens trijos. Tā būs AFET un DEVE komitejas sēde. Un 26. oktobrī priekšsēdētāja konference Strasbūrā balsos par galīgo kandidātu. Balvas ieguvējs tiks eh, uzaicināts uz AFET, DEVE un DRO komitejas kopīgo sēdi 10. decembrī 2012. Strasbūrā, un balva tiks piešķirta 12. decembrī arī 2012. Strasbūras plenārsēdes laikā. Protams, Eiropas parlamenta sekretariāts eh, arī publiskos šo balvu plašsaziņas līdzekļos. Paldies, sēdi esam noslēguši!